Vispirms došu vārdu autoriem. Pirmais - Šoprāda kungs. Un es ļoti rūpīgi kontrolēšu laiku. Dārgie kolēģi, jaunais šīts Alianamrī tika notiesāts ar uz dāvis sodu, nocērtot galvu un pēc tam piesitot krustā, lai gan. Uh, Viņam bija tikai 17 gadu notikuma brīdī, un galvenais, galvenais viņa noziegums bija dalība šītu manifestācijā. Spīdzināšanas rezultātā šis jaunietis atzina noziegumus, kurus viņš nekad nebija veicis, un viņam nebija piekļuvis taisnīgai tiesai. Šis gadījums Sauda Arābijā Eh, mums palīdzēja rast plašu eh, vienošanos starp grupām, un es vēlos pateikties citu grupu kolēģiem, kopā ar kuriem mēs strādājam, sagatavojot tekstu, kas, manuprāt, ir līdzsvarots, eh, kas netiecas nosodīt visu valsti, bet aicina uz veselo saprātu attiecībā pret praksēm, kas nav pieļaujamas. Milzīgā Saudārābijas finansiālā kapacitāte. Uh, nedrīkst pamatot šos pārkāpumus. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti Čārlis Stānoks. Paldies, priekšsēdētāji! Šie notikumi brīdī, kad Sauda Arābija ieņem augstu, augstu stāvokli apvienotajās nācijās, ir ļoti. Do, satriecoša šeit. Šodien mēs runājam par 17-gadīgo jaunieti, kurš ir notiesāts uz nāvi. Viņš tika arestēts 2012. gadā un viņam, viņu sagaida rāvisots. Viņam nācās atzīties um, neizdarītos uh, noziegumos. Šeit ir runa par sektu uh, sadursmēm Sauda Arābijā, Ali Al-Nimrs. Al, al, al, al, al, al, al, al, ir šīts, ir šokējoši, ka ir šādi divi gadījumi visu pārkāpumu sarakstā Sauda Arābijā. Valsts tiesu sistēma liecina par ter, eh, totalitāras valsts eh, darbībām. Paldies, nākošais runātājs. Uz vienu minūti Frederika Rīsa. Paldies priekšsēdētāji. Ali Anrīms, lūk, tas ir viņš šajā fotografijā. Viņam ir 17 gadi, viņš ir students, kas interesējas par ceļojumiem fotografijām. Um, un kuram patīk nesāt Ralfa Lorena um, ražotus polo krēkliņus. Viņš ir tāds pats kā tūkstošiem jauniešu, bet viņš 2012. gadā atļāvās uh, piedalīties manifestācijā. Viņš eh, spīdzināšanas rezultātā atzinās noziegumos, viņam eh, tiek eh, nolaupīta viņa jaunība. Šodien viņš ir jaunietis, kas ir notiesāts uz nāvis, spriedums var tikt izpildīts šodien vai rīt. Es tagad neatgriezīšos pie cilvēktiesību pārkāpumiem Saudarābijā, eh, Sauda, ka, Sauda karalistē. Šobrīd apvienotajās nācijās ieņem ļoti augstu posteni cilvēku uh, Eh, tiesību padomē, un es aicinu apžēlot eh, šo notiesāto. Paldies! Nākošais runātājs Korrauz vienu minūti. Lūdzu, pieturieties pie atvēlētā runas laika. Paldies, priekšsēdētāji! Saudarābija un cilvēktiesības vēlreiz par to mums ir jārunā. Tā ir pilnīga ne konsekvence Eiropas Savienībai. Mēs uzskatām Saudarābiju kā mūsu partneru valsti, ar kuru mums ir jāuztur labas attiecības un valsti, kur mēs nedrīkstam atļauties nosodīt. Un tomēr viena no valstīm, kurā ir pasaulē vērojams vissliktākā, visnopietnākās cilvēku tiesību pārkāpšanas. Valsts, kas notiesā uz sišanu krustā, uz, uz nāvis sodu. Uh, ar vienu no visbarbariskākajiem veidiem, un šobrīd vada apvienoto nāciju cilvēktiesību padomi. Tas ir pilnīgi prātam neaptverami. Un mēs turpinām uzstāt uz cilvēktiesību aiz, ievērošanu, un mēs atbalstām Saudarābiju tās rīcībā. Saudārābija ir valsts, kurai mums ir, ja, kuru mums ir jāmācās notiesāt un sankcionēt. Hauit kungs, Alneimar kungs tika uh, uh, apcietināts un spīdzināts tikai tāpēc, ka viņš šārā pavasarī piedalījās. Mēs nedrīkstam ļaut viņam mirt. It īpaši uh, ir jāpanāk, lai Saudārābija atļauj miermīlīgas protests valstī. Saudārābija vada cilvēktiesību padomus ekspertu uh, komiteju, bet uh, paši piespiež nav sodu, kas pārkāp to. Ir aizdomas, ka viņš nāk, eh, ka tā, viņa liktenis ir tāds, ka tāpēc, ka viņš nāk no šīta ģimenes sadarbība pretterorismu jomās ar Eiropas Savienību un Saudārābiju. Par to parlaments ir prasījis, lai tas e, notiek īstenojot cilvēktiesības, ievērojot cilvēktiesības. E, šis e, spriedums nedrīkst palikt spēkā, jo cilvēks ir spīdzināts, lai panāktu viņa atzīšanos noziegumos, ko viņš nav veicis. Diemžēl manas valsts valdība piedalās iepirkumos, lai veiktu darbus eh, Saudās Arābijas cietums sistēmā. Mums jāprasa, vai Ali Mohamed Al-Nimra uh, eh, liktenis uh, atspoguļo tās attiecības, kas mums ir ar Saudu Arābiju. Viņš bija praktiski bērns. Uh, ļaujiet viņam pieaugt un kļūt ar, par pieaugušu. Zidehovski képviselő úrnak adok szót egy percben. Nākamais runātājs Dehovskis. Pani predsedajúci, vážený priekšsēdētājs kundze, cienījamie komisāri. Šī rezolūcija skaidri norāda, ka cilvēka tiesības tiek, eh, tiek eh, pārkāptas arī Saudarābijā, kas ir viens no mūsu partneriem. Saudarābijā ir eh, laba ekonomiskā situācija un, protams, ir svarīgi norādīt uz to, kas īsti notiek šajā valstī. Un runājot par šo konkrēto cilvēku uh, par Alī Mohamedu Al-Nimru. E, cilvēka tiesības tiek pilnībā pārkāptas un nav nekāda iespēja atsaukties vai nu no starptautiskajiem cilvēktiesību hartām, vai nu no uz, Arābiju, uz Saudarābijas cilvēktiesību hartu. Un tāpēc, neskatoties uz e, to, ka varbūt mums nav, e, mums nav ērti īsti cīnīties, bet ir ļoti svarīgi cīnīties par šī cilvēka dzīvību. Eh, šādi gadījumi ir īstenībā diezgan bieži, un tāpēc Eiropas Savienībā mēs nedrīkstam šādus gadījumus ignorēt. Eh, Vēžījā képviselő asszonynak adok szót egy percben. Jā, paldies, Veržā kundze. Le rôle de l'Arabie Saoudite Saudā Arābijas destabilizējošā loma vairs nav jāpierāda ne ģemenā, ne citur, kur tā finansē teroristiskas organizācijas. Tāpat arī terors ir vērojams valsts iekšienē pret politiskiem oponentiem, sievietēm, pret daudzām citām grupām. Tā ir viduslaiku valsts. Un viens no šiem bēdīgajiem simboliem ir Ali Alnīmrs. Viņš ir netaisnīga procesa upuris. Viņa noziegums eh, bija piedalīties manifestācijā par vienlīdzīgām tiesībām. Viņš ir šīts. Tāpēc viņš tik, viņam tiks nocirsta galva un viņš tiks sists krustām. Eh, apvienotās nācijas dod, ļauj Saudarābijai vadīt cilvēktiesību padomis. Savienotās valstis un Francija strīdās par to, kurš būs Saudarābijas labākais draugs. Ali nedrīkst nomirt, tieši tāpat kā Raina nedrīkst tikt um, pakļauts pēšanai ar pletnēm. Mums ir jārīkojas. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Durāns. Paldies priekšsēdētājiem! 20 gadus eh, vecs jauns vīrietis eh, ir notiesāts uz nāvi. Tas ir nepieļaujami cilvēktiesību, bērntiesības aizsardzības ziņā. Un vienaldzība naudas vārdā ļau, dod, eh, atstāja iespēju demokrātijām novērst skatienu. Nepieļausim eh, Eiropai kļūt tikai par tirgu, lai Eiropa ir arī savas vērtības. Nepieļausim, ka Eiropa savas vērtības dekapitē uz eh, asiņainas diktatūras altāra. Eiropai un parlamentam skaidri un skaļi jāpasaka Saudārābijai, ka bērnu nedrīkst spīdzināt, nedrīkst notiesāt uz nāvi mums ir jāpieprasa apžēlošana un turklāt jāpieprasa Saudārābijai izveidot izmeklēšanas komisiju pret spīdzināšanu un pieprasīt cilvēku tiesību un brīvību ievērošanu šajā valstī. Pospíšil. Paldies. Nākamais eh, pospíšilkums. Pěkně, paní předsedkyně, já se chci připojit eh, ke svým předřečníkům. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist tam, ko ir teikuši citi. Ir ļoti svarīgi saprast, ka šis gadījums ir vienkārši barbarisms. Šis cilvēks no Saudu Arābijas, mēs varam teikt, ka, ka nevaram mēs vienkārši būt, mēs nevaram būt vienkārši nobažījušies, nevaram pieļaut vienkārši tādu situāciju, ka cilvēkā galva tiek nocirsta, un tad viņa, un tad viņa ķermenis tiek vienkārši piestiprināts pie krusta tā, lai visi to redzētu. Un, manuprāt, nedrīkst šādu situāciju pieļaut. Viņš ir šeit, un tāpēc, ka viņiem ir tāds onkolists, kuram ir, uh, kuram ir zināma ietekme tādā ziņā, ka viņš ir desidents pret Saudarābijas valdošo režīmu, mēs nevaram uzskatīt Saudarābiju par uh, Eh, labu partneri, mēs nevaram teikt, ka ar viņiem viss ir kārtībā, mēs nevaram pieļaut šo situāciju, un, diemžēl, šādu nāves sodu skaits palielinājies. Šogad 102 gadījumi jau ir bijuši, un pat bērni un ārzemnieki, eh, viņiem tiek izpildīts nāves sots, un nav eh, notikusi pienācīga tiesā, un mēs nedrīkstam šo situāciju pieļaut, un, protams, tā mums ir jānosoda. Paldies! Un tagad lūdzu Gomešas kundze. Jovem šīta Ali Mohamed Al. Paldies! Šobrīd Ali Mohamedam Al-Nimram ir uh, piespriezt nāves sots, viņam nocirtīs galvu un uh, runa ir par to arī, ka viņa ķermenis pēc tam tiek uh, publiski izstādīts un mēs nedrīkstam pieļaut, mēs nedrīkstam uzskatīt, ka tā ir normāla situācija, tas nekādā gadījumā neatbilst starptautiskajiem standartiem. Frederika Morgarīnī, kas ir mūsu augstā pārstāve, viņai un visām dalību valstīm ir nepieciešamas uh, publiski un skaidri paust atbalstu, uh, eh, paust nosodījumu, skaidri pateikt, ka mēs nevaram pieļaut šādu situāciju tā, lai valdības uh, līmeņos, visos līmeņos tas būtu absolūti skaidrs. Mēs nedrīkstam Eh, turpināt attiecības ar Saudarābiju kā līdz šim jautājumos, kas ir saistīti ar tirdzniecību un tā tālāk, jo šī situācija nav pieņemama un Eiropas valdībām ir jārīkojas kopā, jāsaprot, ka mēs nedrīkstam turpināt pārdot viņiem ieročus un turpināt sadarboties kā līdz šim. Un tagad lūdzu Demes Makeras kungs. Paldies priekšsēdētāji! 17-gadīgs jaunietis uh, uh, ir apcietināts uh, un uh, viņam tiek piespriezt nāves sots uh, ar galvas nociršanu. Manuprāt, tas nekādā gadījumā nav saskaņā ar uh, ANO normām un starptautiskajām normām. Kopš 70. gadiem Sauda Arābija ir desmitiem miljārdu eiro ir ieguldījusi, lai pluralistisko islāmu iznīcinātu. Tas nozīmē, ka daudzas valstis Daudzās valstīs eh, eh, daudzu eh, novirzienu pārstāvji ir, ir, pār, ir nosūtīti citur, un šobrīd mēs redzam, ka īstenībā Saudarābija rīkojas pret rietumu vērtībām, pret cilvēktiestību vērtībām, pret citām vērtībām, ko mēs atbalstām, bet ir ļoti svarīgi, lai tās valstis, kas uh, sadarbojas ar Saudarābiju, lai šīs valstis uh, varētu iegūt uh, lētu naftu. Īsnībā šīs valstis ir līdzatbildīgas šī cilvēka nāvē. Paldies! Jau ir pateikts, ka Saudarābija ir ļoti svarīga valsts tuvajos austrumos, un es domāju, ka mēs varam piekrist arī kopīgiem mērķiem, mēs varam piekrist tam, ka ir nepieciešams miera process un ka mums ir jāsadarbojas daudzos jautājumos. Ir arī pateikts, ka cilvēku tiesības Saudarābija netiek ievērotas, un šis ir vēl viens gadījums, kas tieši to parāda. Es varu teikt, ka piekrītu tam, ko teica prezidents Olands. Viņš teica, ka ir valstis, kuram tradicionāli ir tuvas attiecības ar Saudarābiju. Viena lieta, kas šobrīd trūkst, ir Morganīna kundzes skaidra nostāja. Manuprāt, ir nepieciešams piekrist tam, ka no mūsu puses Morganīna kundze ir jābūt ļoti skaidram priekšstatam, ko viņa vēlētos šeit panākt, un ja šāda situācija Saudarābija turpināsies, tad no Eiropas Savienības būs ļoti skaidra uh, runa pret, ņemot vērā to, ka viņi pārkāp cilvēktiesības. Tagad lūdzu Lerijāka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā pārējie, es nedomāju, ka mēs varam samierināties ar formāliem protestiem. Eiropas institūcijām ir jādara viss, lai novērstu jaunā Ali Nimrā nāves sodu un sišanu krustā. Saudārābija atgriežas eh, viduslaiku tumsībā Ne klusums, ne pašapmierinātība nav pieļaujama. Mūsu institūcijām ir jātiek sadzirdētām un jārīkojas taiskaitā, pārskatot atsevišķas sadarbības, eh, tirdznieciskos nolīgumus, nekas eh, vērtībā nepārsniedz cilvēka dzīvi vadīt cilvēku tiesību padomi šādai valstī apvienotajās nācijās nebūtu pieļaujami. Mēs pieprasām Al-Nam eh, eh, Nimrā apžēlošanu. Paldies! Un nākošais runātājs Elena Valenciano. Paldies priekšsēdētāji! Saudārābija nocirtīs galvu jaunietim, kurš izdarīja pārkāpumu 17 gadu vecumā. Saudarābijas eh, tiesu sistēma eh, šogad ir pārspējusi visus rekordus, tā ir piespriedusi 130 nāvisodus. Ja mēs necel, nepacelsim balsi, eh, par viņa atbrīvošanu, tad tā būs vēl viena nāvisoda izpildi. Mums ir jāliek Saudarābijai apzināties, cik necilvēcīgi ir tās likumi. Pirms astoņiem mēnešiem mēs eh, runājam par Raibā Davī gadījumu, kura atbrīvošanu pieprasām. Šodien mēs runājam par Ali Al-Nimri. Mēs nedrīkstam klusēt. Sauda Arābijai ir jāpieņem tas zināšanai. Mēs nepiekritīsim tam, ka tiek izpildīti nāves sodi jauniem cilvēkiem, kur vienīgais pārkāpums ir cīņa par brīvību. Paldies, mēs pārējām pie brīvā mikrofona. Šoreiz nebūs brīvā mikrofona, dodu vārdu komisijas eh, pārstāvim. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, paldies, ka uh, iekļāvāt Ali Mohamed Al-Nimra lietu izskatāmajos steidzamības jautājumos. Kā mēs zinām, Saudārābija ir svarīgs partners Eiropas Savienībai, bet kā daudzi Eiropā arī mēs esam nobažījušies par nāves soda piespriešanu Al-Nimra kungam e, šī gada pirmajā pusē. Viņš bija nepilngadīgs tad, kad tika arestēts 2012. E, gadā e, ap, apsūdzībā par pievienošanos uh, nelegālai grupai pēc tam, kad uh, Austrum provinces bija piedalījies protestos. Mēs cieši sekojam uh, šī notikuma attīstībai, tāpat arī kopējai uh, cilvēktiesību situācijai Saudārābijā. Alija Nimra kunga lietas apstākļi un piesviestais sots rada nopietnas bažas Eiropas Savienībai. Uh, Turklāt eh, eh, piespiestas sots ir absolūti nesamērīgs. Mēs tāpēc eh, strādājam ar Saudās Arābijas varas iestādēm, sadarbojoties ar mūsu pārstāvniecību Rijādā paužot mūsu skaidru viedokli, ka piespiestais sots ir absolūti nesamērīgs un Eh, piespiestais sots ir arī abs, eh, absolūti eh, nepieņemams. Tie, kā mēs aicinām varas iestādes pārskatīt šo spriedumu. Un šī ir arī mūsu nostāja attiecībā pret navsodu izpildu vispār, ņemot vērā situāciju ar navsodu piespiešana Saudārābija. Mums ir nepieciešams eh, īstenot minimālos standartus, eh, vismaz ne, neļaujot nausodu izpildi nepilngadīgām personām. Un eh, tas ir jārisina konstruktīvākā cilvēktiesība dialoga ietvaros ar Saudārābiju. Nausodu izpildi Saudārābijā pie, ir pieauguši. Un Tas e, tiek attiecināts arī uz e, tādiem noziegumiem, kā tie, kas saistīti ar e, narkotikām, kas nav klasificējami kā smagi noz noziegumi. Mēs aicināsim Saudās Arābijas partnerus pārskatīt šo spriedumu un apžēlot Alnīmar kungu. Varu jums apliecināt, ka mēs sekosim Alnīmar kunga lietai un atbilstošajos kanālos arī paudīsim Eiropas Savienības viedokli. Paldies, komisāra kungs, par šo noslēdzošajām piezīmēm, un es atvainojos par zālē esošo troksni, bet galīgi, galu galā 751 deputāts šobrīd šeit atrodas, kaut arī uzskatu, ka kopējais trokšņa līmenis tomēr ir pārāk augsts, tādēļ e, atvainojos jums. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Tie, kas e, nāk iekšā zālē, lūdzu, dariet to klusāk. Esam saņēmuši astoņas rezolūciju priekšlikumus. Noslēdzam debats par šo jautājumu. Un balsošana par šo jautājumu notiks pēc debašu beigām. Pāris minūtes e, pārtraukums pirms sākam balsošanu. So, down, so... Cienījamie kolēģi, lūdzu apsēdieties, tad mēs varēsim sākt balsot. Un tagad esam nonākuši pie balsošanas, bet Silbers kundze gribētu uzstāties ar reglamenta jautājumu. Lūdzu. Senjora prezidents, teņu. Um- Sēdētāji, man ir reglamenta jautājums attiecībā uz 130. reglamenta pantu maksimālo eh, rakstisko jautājumu skaitā ierobežojums. Ir nepieļaujams pasākums, kas ierobežo deputātu izteikšanās iespējas. Mums ir bez tam vēl jāpamato jautājums steidzamības. Situācija ir nepieļaujama. Es šodien saņēmu atbildi no parlamenta dienesta, kas noraida manis uzdoto jautājumu, jo tas netika uzskatīts par steidzamu. Bija runa par uh, uzbrukumu bēgļiem no militāro spēku puses pēdējo dienu laikā. Kā birokrāti drīkst izdemt par to, kas ir steidzams vai nav, it īpaši, ja politiķi uzskata, ka jārīkojas ir steidzami. Parlamenta dienesti ir tā domāti, lai palīdzētu deputātiem darbā, nevis lai traucētu viņiem strādāt. Kolēģi Zuber. Kolēģi, paldies par to, ka jūs sniedzat šo informāciju, bet vēlos jūs informēt, ka tie nebija birokrāti. Tā bija šī parlamenta plenārsēde, kas nolēma, ka mēs saīsināsim, ierobežosim rakstisko jautājumu uh, skaitu. Tātad šie bija deputāti, ne birokrāti. Un tagad mums ir laiks balsot. Bet pirmām kārtām vēlos pateikt, ka vakardienas uh, protokols ir pieejams un uh, pieņemto dokumentu, pieņemta dokumenta arī, vai jums ir kādi komentāri? Ja komentāri